Juburai. So thank you. Those leaving the room, please. Lielas paldies. Ja jūs vēlaties atstāt tāpu, dariet to lūdzu klusām. Tas nozīmē, ka varam pievērsties otrajai sadaļai. Well, thank you. Thank you for your attention. Now we're going to talk about European Union readmission policy and human rights implications. Šeit mēs runāsim par atpakaļ uzņemšanas politiku un par to, kā tā ietekmē cilvēktiesību ievērošanu Eiropā un trešajās valstīs. Tūlīt sāksim darbu šajā otrajā sadaļā, ko ir norganizējusi ārlietu komitejas cilvēktiesība apakškomiteja Tāpat arī spriedīsim par atpakaļ uzņemšanas politiku, kas ir ļoti svarīga sadaļa Eiropas Savienības patvērumu politikā. Mēs vēlamies stiprināt Eiropas Savienības migrācijas un patvērumu politiku. Šajā sakarībā mēs nedrīkstam aizmirst, ka attīstība šajā jomā Eiropas Savienības līmenī tiks nodrošināta tikai ar līdzsvarot un visaptverošu migrācijas politikas pieju. Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas politika ir ietverta vispārējā ārējo attiecību politikā Eiropas Savienībā. Atpakaļ uzņemšanas nolīgumi ir centrāla daļa Eiropas Savienības sadarbībā ar trešajām valstīm pārvaldot migrāciju un patvērumu. Te ir ietverta arī Eiropas komisija, bet arī kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā tā ietver arī Eiropas parlamentu. Tāpēc atcerēsimies, ka Eiropas parlamentam ir pilnvaras dot savu piekrišanu vai nē attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Eiropas Savienības līguma 218. pāns nosaka, ka mums ir galīgais vārds attiecībā uz atpakaļ uzņemšanas līgumiem migrācijas policijas ietveros. 2010. gadā Vedot sarunas par vienu no pirmajiem atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem, tika ietvērta komisijas deklarācija e, Eiropas parlamenta likumdošanas rezolūcijā, kā pielikums. Un šajā pielikumā tika minēts, ka Eiropas parlamentu regulāri informēs par Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīkumu noslēgšanu. Šajā ietverā Eiropas komisija dažādos līmeņos apmeklēs Lībe komitejas sanāksmes. Un, neskatoties uz to, lai stiprinātu Eiropas parlamenta pilnvaru īstenošanu, piešķirt savu atļauju vai nē atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem, šī eh, pastiprinātā sadarbība starp eh, institūcijām ir jāievieš tādā praktiskākā veidā. Mēs uzskatām, ka šī Eiropas parlamenta iesaistīšana jebkurā posmā nodrošinās vajadzīgo E, pārbaužu līmeni, un tādā veidā mēs varēsim arī pārbaudīt atpakaļ uzņemšanas politikas saturu un būtību kopumā. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu diskutēt par šiem jautājumiem turpmākās stundas laikā un domāt par to, kā mēs varētu dot savu ieguldījumu tādā efektīvākā veidā, lai nodrošinātu, ka Eiropas parlaments dod savu pievienoto vērtību. Uh, Eiropas parlamenta atpakaļ uzņemšanas politikai. Tas ir ļoti svarīgs elements arī Stokholmas programmas veiksmīgai īstenošanai tuvāko gadu laikā. Mēs varētu turpināt šīs diskusijas un vispirms došu vārdu pirmām kārtām Žanapjēram Kasarino. Viņš ir Universitātes institūta Florencē atpakaļ uzņemšanas uh, platformas vadītājs. Paldies, Agilēr kungs! Dāmas un kungi, labdien visiem! Esmu ārkārtīgi pagodināts, ka varu šodien būt šeit. Un gribu teikt paldies uh, organizatoriem par man uzaicinājusi. Nu, savā īsajā uzrunā es runāšu par Eiropas atpakaļ uzņemšanas sistēmu un tam, kādas tā ir sekas uz cilvēktiesībām. Uh, runājot par šo sistēmu, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Un kaut vai tāpēc, lai pastāstītu jums par to, cik ļoti daudz nolīgumu ir noslēgti, kas daļai noslēgti no starp Eiropas Savienības dalību valstīm ar trešām valstīm un arī Eiropas Savienības noslēgti nolīgumu. Protams, desmit minūtēs es nevarēšu jums izstāstīt pilnīgi visu par tiem faktoriem, kas ietver šai kopēji, kas, kas iekļaut šai kopējā sistēmā, bet runāšu tomēr um, tam, kādā, kādas sekas ir šāda veida nol, ehm, nolīgumiem uz cilvēktiesībām. Tieši tā kā Agilēr kungs teica, tas ir aktuāli, nu jau kopš Amsterdams līguma. Uh, Tātad Eiropas Savienībai tagad ir kompetence šai jomā, arī tātad atpakaļ uzņemšanas e, līguma jomā. Lisabonas līgums turklāt noteica dalītu atbildību Eiropas Savienībai un dalību valstīm atpakaļ uzņemšanas jautājumos. Nu, un, protams, ka tā kā pastāv šāda dalīta kompetence starp ES un dalību valstīm, te nevajadzētu radīt problēmas, ja to organizē saskaņā ar lojālas sadarbības principu. Šis princips ir skaidri un gaiši izskaidrots Eiropas Savienības līguma 4. pantā. Šajā principā paredzēts, ka tiek īstenots kontrols mehānisms, lai pārliecinātos, ka ES mēķi tiek sasniegti un ka tiek respektētas tās vērtības, uz kurām Eiropas Savienība dibinā citas starpā cilvēktiesību respekts, eh, to eh, personu tiesību ievērošanu, kas pieder minoritātēm un, eh, protams, cilvēku cieņas, cieņa atbilstīgi apstākļi. Te atgādināšu par otro un sasto pāntu Eiropas Savienības līgumā. Turklāt, zināmā mērā paredz arī zinām konverģences līmeni starp dalībvalstīm un ES. Un pie šī jautājuma es atgriezīšos pavisam īsi vēl vēlāk. Kas attiec uz kontrolas mehānismu, gribētu teikt, ka starptautiskās saistības cilvēktiesību ievērošanas jomā un šo normu piemērošana, protams, rada atbildību dalībvalstīm, eh, jo tiek parakstīti divpusēji eh, protokoli eh, starp dalībvalstīm un katru trešo valsti, kas, kas iekļaut šādā atpakaļ uzņemšanas nolīgumā. Šie protokoli, tad, kad tie tiek parakstīti, protams, tiek nodoti kopējai atpakaļ uzņemšanas komitejai. Šī te komiteja tādā gadījumā izvērtē, ja vispirms izskata šos atpakaļ uzņemšanas pieprasinājumus, kā tāds, zināmā mērā, kā tāds sietiņš acījā visu lieko. Uh, šīs komitejas funkcija pirmām kārtām ir pievērties tehnisks raksturu jautājumiem attiecībā uz nolīgumu piemērošanu. Šāda komiteja turklāt tāpat laikā nodarbojas arī ar papildus elementu izskatīšanu in, e, attiecībā uz konkrēto realitāti trešās valstīs, uz kurām konkrētā persona tad būtu atpakaļ jāizdod. E, jo, protams, tiek teikts, ka, lūk, e, tieši komitejas ziņā ir informēt par dažādu veidu apstākļiem kādos personas tad tiktu nodots atpakaļ un kādas problēmas no tā varētu rasties. Šis ietvars ir ārkārtīgi svarīgs, jo Eiropas Savienība ir noslēgusi atpakaļ uzņemšanas nolīgumus ar tādām valstīm, kas nav parakstījušas Ženēvas konvenciju eh, kas tika pieņemta 1951. gadā par bēgļu aizsardzību. Nu, piemēram, Pakistāna ir tāda valsts. Tam, protams, attiecīgi ir eh, sekas uz tām personām, kas tiktu, piemēram, izdotas Pakistānai, nosūtīts atpakaļ uz Pakistānu, viņas varētu tad tālāk, piemēram, uzreiz tikt nodotas Afganistānai, kur tām varētu rasties problēmas un tā tālāk. Eiropas Savienība turklāt ir noslēgus no līgums ar tādām trešām valstīm, kas ir pievienojušās šai konvencijai, bet kas nav izveidojuši patvērumu sistēmu efektīvā kārtā. Nu, piemēram, Ukraina būtu tāds piemērs. Tā, un tāds ir tāds, nu, ļoti simbolisks piemērs pavisam nesen saņēmām ziņojumu, kur teica, te, tika teikts, ka lūk, e, pastāv iespēja, nu, ka būs draudi personam, kas tik nosūtīts apakaļ uz, uz Ukrainu. Turklāt ir trešās valsts, kas parakstījuši, turklāt ir tās trešās valsts, kas parakstījuši konvenciju, bet tas tiek netiek uzskatīts par drošām patvērumu valstīm. Piemēram, Serbija. Uh, Um, tiek noslēgti līgumi ar tādām uh, valstīm, arī reizēm un tādos gadījumos, kas nevar respektēt zināmus minoritāšu tiesības un kur pastāv problēmas ar apartēdu, kā Kosovas savā laikā. Tad ir arī tādas valstis, kas, piemēram, uh, uzņem citu valstu um, valsts piedarīgos un pēc tam uh, nodod viņš šīm valstīm, zināmā mērā izraisot tādu kā domino efektu. Un te es domāju par Maroku Un šobrīd, gan jāsaka, atpakaļ uzņemšanas līgums ar Maroku tiek vēl tikai apspriests. Nu, tad problēmas ir ļoti daudz un dažādas. Nu, un tā visa rezultātā, protams, ir vajadzīgs tāds ietvers, kas eh, būtu pietiekami darboties spējas, kas būtu elastīgs pašreizējos apstākļos un turpinātu uh, turpinātu runāt par nolīgumu piemērošanu, vienlaicīgi atceroties par pamatiesību hartu, kas stājusies spēkā ar Lisabons līgumu spēkā stāšanos un tam līdzīgi. Tam visam papildus grib pieminēt, ka 17. Eiropas Savienības darbības pāns mm, paredz, ka komisija neatkarīgā kārtā uzrauga nolīgumu īstenošanu. Līdz ar to eh, viņai jāpārliecinās, ka tiek īstenots arī brīdinājuma iet, eh, princips piesardzības piecības un uzraudzību. Šāda veida papildus ietvars ir ļoti svarīgs. Un tam vajadzētu palīdzēt eh, informēt Eiropas Savienību par dažādu veidu nolīgumu pārkāpumiem, ja tāda pastāvētu. pastāvētu. Ir jātaisno tie kriteriji, kas tiek izmantot, lai identificētu trešās valsts, ar kurām tiek slēgti atpakaļ uzņemšanas nolīgumi. Nu, tāpat laikā, protams, apzinos, ka zināmā mērā šie kritēriji jau ir noteikti, ja tik noteikti 2002. gadā, bet viņi atbild tikai šim konkrētajam periodam Eiropas eh, celšanas vēsturē šobrīd, kad ir pieņemts Lisabonas no līgums un ņemot vērā, ka ir, ir pieņemta arī pamatiesību harta. Es domāju, ka ir nepieciešams šos kritērijus pārdefinēt Nu, un tad lūk vēlreiz otrais jautājums, otrs jautājums, ko pieminēja, respektīvi prioritāšu konverģence. Tātad šī lojālā sadarbības starp dalībvalstīm un ES. Divpusējas sadarbības ietvaros dalībvalsts vienmēr uh, sadarbojas atpakaļ uzņemšanas jomā. Vēl pirms komisijas funkciju pieņemšanas viņi vienmēr domāja par divpusējiem apstākļiem un eh, īstenoja sadarbības modeli, ko varētu saukt par globālu paredzot, ka būs apusēji pienākumi, bet, nu, jāsaka, ka tie parasti nebija līdzsvaroti eh, savā starpā. Vienmēr pastāv valstīs kaut kāda veida diplomātiski spiedieni, un ar to vien nepietiek, lai pārliecinātu trešo valsti sadarboties optimāli atpakaļ uzņemšanas jomā. Turklāt šāda veida spiediens var apdraudēt rāpusējās attiecības citās jomās, nu kā piemēram starptautiskā terorisma apkarošanā policijas spēku eh, sadarbības jomā, tirzniecībā, ko, robežu kontrolē, enerģijas jautājumos. Nu, tātad šāda veida spiediens par atpakaļ uzņemšanu var radīt draudus cita veida divpusējām attiestībām. Kad es runāju par divpusēju sadarbību plašākā mērā, tad, protams, es gribu runāt par to, ka atpakaļ uzņemšana divpusējos, divpusēju nolīgu gadījumos, protams, notiek tādā telpā, kur ļoti liela nozīme gan iešlietām, gan ārlietām, un tas viss ir savā starpā ļoti ļoti sasaistīti. Ja mēs runājam par divpusēju sadarbību un, un tā kļūst par galveno problēmu jautājumu, tad šis, šī jautājuma svarīgums tomēr ir relatīvs, ja, ne, jo jāsalīdzina ar dalībās citām interesēm, strateģiskajām interesēm, kas nereti ir daudz svarīgākas. Uh, Katrā ziņā šāda veida divpusēja sadarbība tiek likta pretstatā Eiropas Savienības īstenotai stratēģijai, ko tā ir izstrādājusi kopš Amsterdams līguma spēkā stāšanās, jo pastāv virkne jomu, kur sadarbība norisinās atkarībā no sadarbības, at, ir atkarīgi no sadarbības atpakaļ uzņemšanas jomā. Nu, piemēram, tie ir nosacījumi no Eiropas Savienības jū, puses. Līdz ar to atpakaļ uzņemšana ir centrālā lomā Eiropas Savienības attiecībās ar trešām valstīm zināmā mērā. Un, nu, un tad vēl ir arī tie ir tādi eiropeiski aspekti. Nu, piemēram, uzņa, iekšlietu ģenerāldirektors var lielā mērā uh, sazināties, izmantojot arī ārējās darbības dienestu. Viņiem šobrīd ir galvenā loma, lai labāk veidot globālu pieeju arī migrācijas jomā. Un uh, Nu, protams, tas būs atkarīgs no tā, cik veicīgi ārējās darb, darbības dienas darbosies šajā jomā. Sadarbošanās atpakaļ uzņemšanas jomā mm, tiek īstenot, eh, parasti tiek īstenot tā, lai tas notiktu ātrāk, efektīvāk eh, un pēc iespējas elastīgāk. Un nereti tiek piemērts starptautiskās tiesību normas cilvēktiesību jomā. Parasti t, eh, var būt arī tā, ka šāda veida mm, robežu un mobilitātes kon kontroli apdraud zināmas trešās valstis. Uh, Nu, un tas tiek uzsvērts kā nepieciešamais ļaunums. Nu, rezultātā šādā veidā nevar, nav, nav iespējams efektīvi īstenot starptautiskās normas un ievērot migrantu cilvēktiesības. Es nezinu, cik lielā mērā iekšliet ģenerāldirektors un Eiropas ārējās darbības dienests varēs atrisināt šo problēmu, kas saistīts ar atpakaļ uzņemšanu. Uh, ņemot vērā, kādas ir politiskās modalitātes. Tāpat laikā zinu, ka šādas atpakaļ uzņemšanas nolīguma sekas, nu vienalga, vai tie tiks likti Eiropē, no Eiropas Savienības puses vai divpusēji, pilnīgi noteikti arvien vairāk kļūst par, uh, uz, nu, nāk uzmanības centrā uh, starptautiskām un nacionālām cilvēktiesību organizācijām, gan Eiropā, gan trešās valstīs, nu, piemēram, uh, Ziemeļāfrikas valstīs kopš arābu pavasara, eh, arvien biežāk sastopamies ar dažādu veidu sociālā taisnīguma attīstības un citām eh, normām, kas arvien vairāk tiek pieprasītas. Un, protams, šādu prasību laiku arī Eiropas Savienība tik nolikt prožektoru gaismā eh, ar tās iekšlietu un ārlietu politiku un ir jābūt krietni efektīvākai sadarbībai. Un tāda tā šobrīd nav secinājumos. Gribētu teikt, ka. Protams, pas, pastāv tādi kritēriji, ar ko Eiropas Savienība sastopas. Nu, piemēram, lūk, šie pievienotās vērtības kritēriji. Un tas ir tā kopš Amsterdams līguma spēkā stāšanās. Negribu izklausīties pārāk ideālistisks, bet domāju, ka visgalvenākā un svarīgākā pievienotā vērtība, ko var dot Eiropas Savienība šajā uh, ārēlu ārlietu kontekstā attiecībās ar trešām valstīm un pakļūtņemšanas iemos ir tieši tajā, ka tā var kontrolēt pamatiesību ievērošanu. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas parlamenta turklāt spēcinātā loma, jo vairāk būs e, no svara tajā brīdī, kad runājam par ārlietu darbību pasākumiem. Paldies par uzmanību! nog een zelf verzocht. Casarino, we zijn toch. Maintenant, nous passons la parole à Madame. Lielas paldies. Un tagad es došu vārdu Šrāmas kundzei, kur ir eksperti no Startautiskās migrācijas organizācijas. Lūdzu. Paldies! E, vispirms mūsu organizācijas vārdā es gribētu pateikties par uzaicinājumu piedalīties šajās debatēs. Un uh, Lai arī mūsu organizācija nav iesaistīta piespiedu personu atgriešanā un atpakaļ uzņemšanā kā tādā, mēs atbalstām trešās valstis, kas ir noslēgušas atpakaļ uzņemšanas līgumus ar Eiropas Savienību, uzlabojot eh, viņu kapacitāti eh, šo funkciju veikšanai un vienlaicīgi nodrošinot arī cilvēktiesību ievērošanu. Un mēs arī uzraugām situāciju eh, pēc atpakaļ uzņemšanas. Bet vispirms gribētu paust dažas vispārīgas piezīmes attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu un cilvēku tiesībām. Un šķiet to arī, kas Rīno kungs pieminēja, ka atpakaļ uzņemšana kā tāda ir procedūra, lai īstenotu eh, lēmumu par atgriešanu vai izvešanu. Un kā tādai tai nevajadzētu ietekmēt cilvēku tiesības. Un atpakaļ uzņemšanas uh, nolīgumu parakstot būtu jāņem vērā arī situācija tajā valstī, uz kur persona tiek atgriezta. Un ja ir kādas bažas, tad uh, atpakaļ uzņemšanai nevajadzētu uh, notikt. Šis nolīgums padara atgriešanu vienkāršāku, bet tajā pat laikā procedūras vienkāršošanai nevajadzētu uh, liekt cilvēkam izmantot savas tiesības un visas procedūras, e, kas ir saistītas ar patvērumu meklētāju situācijas nodrošināšanu. Un ir jānodrošina, lai šīs personas situācija tiktu pilnībā izvērtēta Eiropas Savienības dalībvalstī, pirms šī persona tiek atgriezt atpakaļ. Un tagad es gribētu parunāt par situācijas uzraudzību. Ir divas, iespē, divas iespējams, teiksim, šīs uzraudzības jomas. Vienas ir konkrētās procedūras uzraudzība, cik tā ir efektīva, iedarbīga. Bet pie tā galvenokārt strādā šīs apvienotās atpakaļ uzņemšanas komitejas. Bet otra lieta ir uzraudzīt to, kas notiek pēc tam, kad persona tiek atgriezta atpakaļ. Un mēs galvenokārt pievēršam uzmanību tam, kas notiek pēc šīs personas atpakaļ uzņemšanas. Vispirms, kas notiek tūlīt pēc atpakaļ uzņemšanas, tas ir, kā šie cilvēki tiek uzņemti, saņemti, atgriežoties savā vai nu mītnes zemē vai tranzītu valstī, un kas notiek ilgtermiņā, kādas ir izredzes šīm personām atpakaļ integrēties un ir eh, divas personu kategorijas, par kurām gribētu parunāt detalizētāk, kādas ir to vajadzības. Vispirms paši pilsoņi. Tas attiecās uz vieniem atgrūzņemšanas nolīgumiem vairāk nekā citviet. Ehm, Gruzija, Pakistāna, Šrilanka, piemēram. Un šeit vajadzētu atcerēties, ka cilvēkiem Tātad ir um, nepieciešami dokumenti, viņiem ir atpakaļ jāatgriež īpašuma tiesības, ir atpakaļ jādod vecāku tiesības un citas tiesības, ko tie zaudējuši, atrodoties prombūtnē. Bet tālāk mēs skatāmies, cik ilgspējīgi ir šī atpakaļ atgriešanās, vai cilvēki tiešām var atkal no jauna uzbūvēt savu dzīvi. Šeit ir ļoti svarīgi sadarboties ar pašvaldībām un raudzīties, lai pašvaldības apzinātos eventuālās problēmas, kas varētu cilvēkiem rasties pēc atpakaļ atgriešanās. Otrā grupa ir trešo valstu valsts piedarīgie. Viņu situācijas uzraudzība ir svarīga tādās tranzītu valstīs kā Ukraina, piemēram, kas tiek iepriekš pieminēta. Viena lieta ir nodrošināt piekļuvu patvērumam, bet man šķiet, mans kolēģis par to runās detalizētāk. Bet ir vēl citi aspekti, un viens no tiem ir situācijas ilgtspējīgums, un personas ir jāuzņem trešajā valstī tikai tad, ja atgriešanās viņu izcelsmes valstī nav iespējama, un ir jāskatās, kas notiek šajā tranzītu valstī, vai šīm personām ir uh, pieejama ilgtspējīga integrācija, brīvprātīga atgriešanās iespēja, procedūras, kas varētu nodrošināt viņiem pagaidu uzturēšanās atļaujas, kā arī citu vajadzību apmierināšanu atgriežoties tranzītu valstī. Tālāk mēs skatāmies, kāda ir situācija tūlīt pēc atgriešanās. Vai viņiem ir pieejami tūka pakalpojumi, piemēram? Dažās valstīs atpakaļ uzņemtie trešo valstu pilsoņi e, tiek ievietot aizturēšanas centros, lai konstatētu, ka šīs personas e, ir, e, piemēram, nelikumīgi migranti, un tad viņi tiek izvietoti citur. Jāsaka, ir tiešām daudz problemātiski jautājumi ar cilvēktiesību ievērošanu. Mūsu organizācija pēdējā laikā kopā ar komisiju strādā pie pilotprojekta. Tam būtu jāsāks vai nu šī gada beigās, vai nākamā gada pašā sākumā. Tas ir trīs gadu projekts. Uh, galvenokārt darbosimies Ukrainā un Pakistānā ar šo pilotu projektu. Šīs valsts joprojām atrodas mūsu uzraudzības galvenajā fokusā. Un šajā projektā mēs eh, sadarbosimies ar ANO komisiju šajos jautājumos, ar ANO bēgļu komisiju, ar eh, citām nevalstiskajām organizācijām, lai paskatītos, kāda ir gan trešo valstu valsts piedrīgo situācija, gan arī šo konkrēto Ukrainas un Pakistānas pilsoņu situāciju kā arī paskatīties ilgtermiņā, kas ar šīm personām notiek pēc atpakaļ uzņemšanas, lai mēs varētu sniegt atgrieznisko saikni un vērtējumu attiecīgo valstu valdībām, kā arī jebkurā citai interesētāji pusē. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, paldies Šrāmas kundzei. Un tālāk Trešais runātājs mūsu panelī ir Helēna Supijos Deivida, kur ir atbildīga par bērnu bez pavadības atpakaļ uzņemšanu. Paldies! Thank you! Paldies! Kā jau tika minēts, es pārstāvu Eiropas padomi pēkļiem un uh, izraidītajiem. Te ir uh, runa par tādu kā uh, organizāciju apvienību, kas apkopo vairāk nekā 70 dažādas organizācijas Eiropā, un man ir liels prieks par šo iespēju paust mūsu viedokli par atpakaļ uzņemšanu. Sākumā es gribētu teikt, ka uh, mūsu nostāja atgriešanas jautājumos ir tāda, ka mēs neapspriežam valstu suverenās tiesības kontrolēt tos, kas uh, ierodas viņa teritorijā, un arī uh, cilvēku atgriešanu. Protams, ir vajadzīgas pareizas patvēruma procedūras cilvēkiem, kuriem iespējams ir jāatgriežas, un ir tāpat jāizvērtē arī personīgā situācija, kas novestu pie atgriešanas. Kā jau tika minēts agrāk, atpakaļ uzņemšanas nolīkumus bieži vien apraksta kā administratīvu instrumentu, tādu kā eh, darbības rīku, kas atvieglo uh, fizisku nosūtīšana atpakaļ. Tas nozīmē, ka būtībā šeit nav runa par eh, cilvēktiesību pārkāpumu. Protams, atpakaļ uzņemšanas nolīgumos ir cilvēktiesību garantijas, taču mēs uzskatām, ka ar to nepietiek. Šeit ir jūtama ļoti spēcīga ietekme no šo līgumu īstenošanas, un bieži vien tas netiek ņemts vērā diskusijās, tāpēc esmu ļoti priecīga par šīs dienas eh, diskusijām par ietekmes cilvēktiesībām. Problēma, mūsuprāt, ir šāda. Atpakaļ uzņemšanas līguma neutralitāte balstās uz premisām par to, ka rakstiskais process ir godīgs un ka tiek ievērotas visas garantijas. Diemžēl pagātnē esam novērojuši, ka tā nebūtu nav, un ir vērojami arī cilvēktiesību pārkāpumi, jebkurā gadījumā pastāv šādas bažas. Galu galā mēs šeit runājam par cilvēkiem un par cilvēku dzīvību, kas īstenībā varētu būt apdraudēta. Es centīšos papildināt Kasarīno kunga prezentāciju, kas jau minēja vairākas eh, problēmas cilvēktiesību jomā, un es gribētu galvenokārt runāt par patvērumu procedūrām uz robežām. Tāpat arī es gribētu domāt par dažādu jēdzienu izmantošanu, piemēram, drošas trešās valsts iedziens. Piemēram, atpakaļ uzņemšanas līguma piemērošana var radīt problēmas, ja cilvēks, kuram ir vajadzīga aizsardzība, nevar izmantot patvērumu procedūru Eiropā. Mēs esam saņēmuši informāciju par gadījumiem, kad patvēruma lieta nav reģistrēta uz robežas, cilvēki arī nav saņēmuši informāciju par to, kā pieprasīt patvērumu, nav informēti par viņu tiesībām šajā sakarībā. Tas mums traisa īpašas bažas, jo īpaši, ja runa par Eiropas Savienības ārējām robežām. Nesen apkopojām datus un dzirdējām par uh, problēmām uz uh, Polijas un Baltkrievijas robežas, Ungārijas un Ukrainas robežas, tāpat arī Serbijas robežas, un arī Grieķijas Turcijas robežas sagādā problēmas. Uh, Dažas uh, organizācijas pat runā par to, ka pie Grieķijas robežas cilvēki vienkārši tiek atspiesti atpakaļ. Tāpat arī ar tām valstīm, ar kurām ir noslēgts uh, atpakaļ uzņemšanas līgums, piemēram, Ukraina un Serbija, vai arī uh, par līgumu tiek vestas sarunas attiecībā uz Baltkrieviju un Turciju. Tā tas ir. Saskaņā ar iepriekšējā gada ziņojumu uh, Mūsu Ungāru partneru organizācija pavēstīja, ka patvērumu meklētājus uh, izsūta un tos deportē uh, uz Serbiju. Parasti Ungārijas policija saka, ka visi izraidīšanas lēmumi tiek pieņemti pilnībā uh, pakļaujoties normatīviem aktiem, bet ir bijuši gadījumi, kad ir izraidīti bērni bez pavadoņiem neizpētot viņu personisko situāciju. Tas arī noved pie pātrinātās atpakaļ uzņemšanas procedūras vai arī pie pātrinātas patvērumu procedūras un atpakaļ uzņemšanas procedūras. Šīs procedūras uz robežas var būt ārkārtīgi īsas, un atpakaļ uzņemšanas procedūras pātrinātā veidā, piemēram, ir iekļautas līgumā ar Melnkalni, Serbiju, Krieviju, Ukrainu. Tāpat arī uh, līgumā, kas vēl ar vien nav spēkā ar Turciju. Pātrinātās procedūras problēma ir tāda, ka tas nozīmē, ka pāris dienu laikā nevar nodrošināt uh, apelāciju, piekļuvi juristam, nodrošināt pilnvērtīgu informāciju. Īstenībā šādu lēmumu ir neiespējami pārsūdzēt. Tāpat arī daudz atpakaļ uzņemšanas nolīgumi pieļauj nosūtīt atpakaļ trešo valstu pilsoņus. Tātad tiek uh, nosūtīts atpakaļ cilvēks, kas nav pilsonis valstī, uz kuru viņš tiek nosūtīts. Tas rada liels problēmas, jo īpaši tranzīta valstu sakarā dzirdējām jau problēmas attiecībā uz Ukrainu. Te vajadzētu piemērot drošas trešās valsts principu. Tas nozīmē, ka trešā valsts ir droši, ja tā var nodrošināt eh, aizsardzību patvēru meklētājiem un neapdrauto dzīvību. Cilvēks, kas ir eh, braucis cauri šai valstī, var tikt eh, nosūtīts atpakaļ uz šo valsti, ja viņa patvēramā status nav apstiprināts Eiropas Savienībā. Kā jau es minēju, vairākas NVO ir pierādījušas, ka tas netiek piemērots, jo Serbijā, piemēram, ir ļoti daudz uh, problēmu, lai izmantotu patvērumu procedūru. Ir ļoti zems eh, izmantošanas līmenis, īstenībā tas ir nulle jau vairākus gadus, un nav arī nekādu reālu apelācijas līdzekļu. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuriem ir vajadzīga aizsardzība, īstenībā nav nekādu iespēju iegūt patvērumu. Vajadzētu nodrošināt izvērtējumu, un šīs izvērtējums ir jāsaistā ar Eh, konkrētu personisko apstākļu izvērtēšanu. Pat ja šāda izvērtēšana ir garantēta ar likumu, praksē tā netiek piemērota. Vēl kāda problēma, ko Kasarīno kungs jau pieminēja - cilvēktiesību pārkāpumu problēma trešajās valstīs un arī risks, ka eh, šī ķēdīte pātrināsies, proti, ka šis cilvēks tiks izrēdīts no vienas valsts, pēc tam uz nākamo un uz nākamo. Uh, Šajā gadījumā cilvēka dzīvība var tikt apdraudēta, un arī viņa brīvības un tiesības ir apdraudētas. Ir kāds gadījums, kas jau ir ticis reģistrēts, mēs esam iedzirdējuši, ka cilvēki tiek arestēti, tad, kad viņi atgriežas valstīs, piemēram, Ukraina un Maroka, tāpat arī dažās valstīs bērnus var aizturēt, ja viņi uh, Eh, šķērso robežu nelegāli, tieši tāpat kā pieaugušie. Nav piekļuvis patvērumu procedūrai, tā tas ir vairākās valstīs, es jau to minēju. Nav arī eh, normāls patvērums valstīs. Tika minēts, ka Ukrainā nav šādas sistēmas. ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos eh, 2013. gada ziņojumā aicina nenosūtīt atpakaļ patvērumu meklētājus uz Ukrainu, balstoties uz to, ka e, šī nav droša valsts. Tāpat tiek vestas arī sarunas ar Turciju, un šeit tika minēts, ka Turcijai nav efektīvas sistēmas, un tā piemēro geogrāfisko ierobežojumu. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no patvērumu meklētājiem nevar pretendēt uz uh, patvērumu meklētāju statusu Turcijā balstoties uz ANO dokumentāciju. Turcija ir pieņēmusi jaunu likumu, kurā ir ļoti daudz pozitīvu aspektu, bet tas netiek pilnībā piemērots. Un pat ja tas tiktu piemērots, tad tas tomēr vēl būtu jāizvērtē. Ja uz trešo valsti tiek nosūtīti pilsoņi, kuri nav šīs valsts pilsoņi, tas nozīmē, ka viņi nevar izmantot patērumu procedūru vairāku problēmu dēļ. Tas nozīmē, ka viņi tiek izraidīti uz savas izcelsmes valstīm, piemēram, Krievijas pilsonis no Čečenijas tiktu uzņemts atpakaļ Ukrainā, un Ukraina viņu nosūtītu atpakaļ uz Krieviju. Tas pats attiektos arī uz Serbiju, kas uh, nosūtīt cilvēkus atpakaļ uz Melnkalni vai uz Grieķiju. Kā jau Žants Piers, kas arī nav pieminēja, mēs piekrītam, ka Eiropas Savienībai kā primāro kritēriju vienmēr vajadzētu izmantot uh, cilvēktiesību ievērošanu, ja tiek vestas sarunas par, ar valstīm, ar kurām tiks slēgti atpakaļ uzņemšanas līgumi. Tāpat arī ir vajadzīgs tāds kā apturēšanas mehānisms, kas ļautu apturēt uh, atpakaļ uzņemšanas līguma e, piemērošanu, ja ir bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem pret atpakaļ uzņemtajiem cilvēkiem. Iespējams, ka mēs daudz ko nezinām, tāpēc, ka kontrole ir ļoti slikta un arī ziņošana nav pietiekami laba. Kontrole jau tika pieminēta, tāpēc es e, negribu iedzināties šajā jautājumā. Uh, Es gribētu teikt, ka mēs pilnībā iestājamies par neatkarīgu un efektīvu kontroli. Ir vajadzīga cauradzamība šajā jomā. Mēs ceram, ka šis pilota projekts, ko AOM gatavojas organizēt, būs cauradzams un ka šie secinājumi arī būs visiem zināmi. Pilsoniskā sabiedrība tiks iesaistīta un ka šis projekts nebūs tikai divpusējs, bet tas būs tāds efektīvāks un uh, sistemātiskāks projekts. Noslēgumā es domāju, ka eksistējošie cilvēktiesību pārkāpumi noteikti ir jāņem vērā. Tad, kad Eiropas Savienības dalībvalstis ved sarunas un arī izvērtē atpakaļ uzņemšanas līgumus. Eiropas komisijas uh, Izvērtējumā par atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem, kas tika publicēts 2011. gadā, bija ļoti daudz labu rekomendāciju, bet eh, padomes secinājumos šīs rekomendācijas netika virzītas uz priekšu. Uzskatu, ka cauradzamība arī šajā nozīmē ir ļoti būtiska. Vajadzētu zināt, kas notiek ar šīm rekomendācijām, ko darīsim tālāk. Kā jau es teicu, atgriešana var ļoti smagi ietekmēt atgriezto cilvēku dzīves. Cilvēkus nekad nevajadzētu nosūtīt atpakaļ uz tādām vietām, kur ir apdraudēta viņu dzīvība vai brīvība. Dalībvalstu atbildība neapstājas pie viņu robežām. Uzskatu, ka tā, tas arī ir viens no Eiropas parlamenta uzdevumiem - atgādināt par to dalībvalstīm un e, spēlēt svarīgu lomu efektīvas kontrolas ieviešanā. Lielas paldies! Tagad sekos pirmā viedokļa apmaiņa. Eiropas ārējās darbības dienesta referents šķiet nav ieradies uz mūsu sanāksmi, bet pie mums ir ieradusies Eiropas komisijas iekšlietu ģenerāla direktorāta pārstāvis Nils Holmans. Liels paldies, liels paldies, ka devāt man vārdu. Mēs sauc Nils Holmans, es strādāju DJ Home. Mēs esam divu cilvēku komanda, kas ir atbildīgi par eh, sarunu vešanu un kontroli pār Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Es esmu ļoti liels priecīgi, ļoti priecīgs, kas varēju ierasties. Eh, Eiropas komisijas dienests labprāt būtu sniedzis jums detalizētāku pārskatu par politiku šajā jomā. Eiropas Savienības politika ir ievērojami attīstījusies, jo īpaši tāpēc, ka Eiropas parlaments ir plaši diskutējis par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem ar Pakistānu, bet es noteikti labprāt sniegšu jums tādu īsu pārskatu par šiem jautājumiem. Komisija ļoti nopietni izskata uh, Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas politikas ietekmes cilvēktiesību aizsardzību. To jūs noteikti redzēsiet 2011. Eh, gada izvērtējumā, ko komisija sagatavoja. Tas bija arī komisijas paziņojums, kurā bija ļoti daudz svarīgu rekomendāciju. Tiesiskais ietvers atpakaļ uzņemšanai un cilvēktiesību aizsardzībai, manuprāt, ir ļoti skaidrs ir svarīgi uzsvērt, ka atpakaļ uzņemšanas nolīgumi nekādā veidā ne, nenove, neatņem vainu uh, pusēm, neļauj tām atteikties no savām starptautiskajām saistībām. Gluži pretēji, atpakaļ uzņemšanas nolīgumi atkārto un uzsver visas saistības, kas attiecas no Ženevas, kas izriet no Ženevas bēgļu konvencijas vai arī no Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijas. Nevar uh, atgriezt nevienu cilvēku valstī, kura, kur tiktu apdraudēta viņa dzīvība vai kur tiktu apdraudētas citas eh, viņa tiesības. Tāpat arī Eiropas Savienības patvērumā kī ir paredzētas dažādas garantijas dažādiem uh, cilvēkiem, kas e, varētu ciest no atpakaļ uzņemšanas līgumu piemērošanas. Komisija, protams, atzīst, ka varētu būt atšķirības starp juridisko ietvaru un praksi vai piemērošanu no otras puses. Tieši tāpēc 2011. gada izvērtējumā, ko es tikko pieminēju, komisija nāca klajā ar dažādām rekomendācijām, ieviešot dažādus papildu uh, pasākumus, papildu garantijas. Tos jūs noteikti pamanīsiet pēdējos eh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumos, par ko mēs vedām eh, sarunas. Lībe balsoja par uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ar Armēniju. Šķiet, ka plenāra sēdē uh, par to tiks bal balsots oktobrī. Tas ir pirmais Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīgums, kurā ir iekļauti ļoti svarīgi jauni nosacījumi. Tur ir jauns pants, kas nodrošina uh, līgumslēdzēju pušu pienākumus par cilvēktiesību ievērošanu atpakaļ uzņemšanas e, procedūras laikā, jo īpaši uzņemošajā valstī pēc atpakaļ uzņemšanas. Tāpat arī tiek nodrošināta prioritāte brīvprātīgai atgriešanai, un tāpat arī ir paredzēta vairāki jauni elementi atpakaļ uzņemšanas nolīgumos, kas ļauj apturēt e, nolīgumus, ja ir tāda vajadzība un ja ir izpildīti vairāk nosacījumi. Papildus Eiropas komisija veicina monitoringu. Bez šī projekta, kas jau tika pieminēts, mēs ļoti ceram, ka šis projekts sāks darboties ļoti drīz. Tas tiks īstenots Ukrainā un Pakistānā. Kā jau tika minēts, tas darbosies trīs gadus. Mēs esam paredzējuši, ka šis projekts būs ļoti cauredzams, iesaistīsim ļoti daudz eh, pilsoniskās sabiedrības, uh, arī migrācijas organizāciju un ANO bēgļu komisariātu. Cerams, ka komisija pēc šī projekta varēs arī izvērtēt praktisko šīs, eh, šī projekta ieviešanu un eh, ietekmes cilvēktiesībām. Protams, ka šis monitorings nāk papildus tam monitoringam, kas tiek veikts apvienotajās atpakaļ uzņemšanas komitejās, kas ir izveidotas dalībvalstīs. Vēl daži vārdi par trešo valstu pilsoņu atpakaļ uzņemšanu. Tātad eh, pilsoņi, kas nav uh, to valstu pilsoņi, uh, kas ir noslēgušas uh, atpakaļ uzņemšanas nolīgumus. Šādi cilvēki radīja visvairāk bažas attiecībās cilvēktiesība aizsardzību. Šeit vajadzētu norādīt, ka saskaņā ar praksi šajos atpakaļ uzņemšanas nolīkumos šādi nosacījumi tiek izmantoti ļoti reti. Parasti tomēr ir runa par izcelsmes valstīm. Dažkārt uz ārējās robežas ar pātrināto procedūru šādi gadījumi varētu būt, bet arī šo gadījumu skaits ir ierobežots. Komisijas rīcībā esošā statistika ir tāda uh, sadrumstalota, to noteikti vajadzētu uzlabot. Komisija nākusi klajā ar vairākām rekomendācijām un cerams, ka būs vērojami uzlabojumi pavisam drīzā nākotnē. Mums ir vajadzīga skaidrāka aina, jo īpaši par atpakaļ uzņemšanu un jo īpaši attiecībā uz trešo valstu personām. Kā jau es teicu, mums ir vajadzīgi kvantitatīvi un kvalitatīvi dati. Tie mums noteikti noderēs diskusijās, jo īpaši tādās kā šodien. Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu e, teikto. Tagad došu vārdu tālākām diskusijām. Kolēģi, kas vēlas izteikties, varētu to tagad darīt. Lokbīlers kundzei ir e, tiks dots vārds noslēgumā, bet nu varbūt viņai arī tagad ir kas sakāms. Jā, paldies! Šeit cilvēktiesība apakškomitejā šie jautājumi mums nav e, tik bieži mūsu darba kārtībā, tāpēc man ir jums ļoti daudz jautājumu. Man ir patiešām žēl, ka pie mums nav ieradies neviens Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvis. Mēs šo uzaicinājumu nosūtījām ļoti laicīgi. Kā jau kas arī nav kungs teica, Mēs noteikti varētu gūt labumu no Eiropas ārējās darbības dienesta ieguldījuma, jo īpaši Ziemeļāfrikas kontekstā. Man ir jums taču jautājumi, es ceru, ka šie jautājumi būs atbilstoši un esmu eksperti šajos jautājumos. Kā jau jūs minējāt, ir paredzēta apvienot atpakaļ uzņemšanas komiteja, kas strādā ar tehniskiem jautājumiem. No jums un arī no daudziem citiem runātājiem dzirdēju, ka vajadzētu darīt daudz vairāk, e, neatkarīgas kontrolas ziņā. Kā jūsuprāt vajadzētu izskatīties šim monitoringam apvienotajā atpakaļ uzņemšanas komitejā? Vai jūsuprāt tas jau darbojas, vai arī varbūt ir um, vajadzīgs vairāk neatkarīgu ziņojumu? Es nevēlos šeit izdarīt priekšlaicīgus secinājumus, bet spriežot no pagātnes tikai tādos gadījumos, kad bija pieejama neatkarīga informācija, neatkarīgu NVO apkopot informāciju, kas notiek ar cilvēkiem, kad viņus nosūta atpakaļ, tikai tad Eiropas sistēma reaģēja. Es, piemēram, ļoti labi atceros per. Human rights, where people have been. Ar Itāliju um, cilv cilvēktiesību tiesā tur bija runa par cilvēkiem, kas bija nosūtīti atpakaļ uz Lībiju. Uh, Un eh, tikai tad, kad mēs saņēmām eh, NVO informāciju, datus no NVO, tikai tad šī lieta nokļuva līdz eh, cilvēktiesību tiesai Strasbūrā un spriedumi bija pozitīvi. Esmu dzirdējusi arī no DJ Home, ka, diemžēl, nav vajadzīgo garantiju, kā nodrošināt, lai tiesiskais ietvers būtu praktiskāks. Uh, Mēs labprāt arī dzirdētu no jums, kā mēs varētu uzlabot monitoringu. Jūs minējāt arī, ka Serbija nav droša valsts. Mūsu cilvēktiesība apakškomiteja nosūta de, sūta delegāciju uz Serbiju un runā par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem. Varbūt mums vajadzētu darba kārtībā iekļaut arī šo jautājumu. Piemēram, patvērumu procedūras, patvērumu tiesību attīstības Serbijā, paskatīties, kas notiek šajā jomā. Jūs teicāt, ka atpakaļ uzņemšanas kritēriji ir jāpārskata. Vai es to sapratu pareizi? Nu, tie ir jāaktualizē. Tie tika noteikti 2002. gadā. Bet tagad, eh, pēc Lisabonas, tam vajadzētu tomēr mainīties. Labi, tagad Šrāmas kundzei. Arī par monitoringu. Jūs runājāt par pilotprojektiem, ko esat ieplānojuši veikt. Vai jums jau ir reālas lietas, kuru cilvēki būtu devušies uz tiesu, tāpēc, ka viņi būtu saskārušies ar cilvēktiesību pārkāpumiem pēc tam, kad viņus nosūtīja atpakaļ uz uh, viņu valsti? Es redzu, ka maniem kolēģiem arī ir jautājumi, varbūt šos jautājumus varētu apkopot, un tad jūs varētu atbildēt kopā. Jūs iestāties par spēcīgākām cilvēktiesību garantijām atpakaļ uzņemšanas līkumos. Jūs minējāt, ka vajadzētu ieviest labas patvēruma likumus un procedūras patvēruma valstī. Jūs arī atsaucāties uz kontrols mehānismiem. Vai jums ir vēl kādi citi kritēriji? Piemēram, kādos gadījumos vajadzētu apturēt atpakaļ uzņemšanas līguma darbību? Es dzirdēju tikko no DJ Home, ka šāda iespēja pastāv, bet kāda situācija, kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai mēs varētu apturēt atpakaļ uzņemšanas nolīgumu? Šķiet, ka tas bija viss, ko vēlējos jums eh, jautāt. Uh, Labi. Tad eh, tagad eh, organizēsim otro eh, jautājumu un atbilžu kārtu, komentārus un atbildes. Lohbīlers kundze uzdeva savus jautājumus. Dosim vārdu arī uh, Romero Lopesas kundzei un varbūt vēl kāds zālē vēlas uzdot savus jautājumus. Lūdzu, paceliet vienkārši roku, un tad mēs varētu apkopot jautājumus un pēc tam uzklausīt atbildes. Lūdzu, Romer Lopes skundze. Paldies. Gracias a los ponentes por la posibilidad de la información que. Pirmkārt, es gribētu pateikties runātājiem par to, ka viņi eh, sniedza mums tik eh, plašu un detalizētu informāciju par Eiropas Savienības atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem. Es uzdošu Es gribētu, lai komisija sniegtu mums detalizētāku informāciju par tiem apstākļiem, kādos uh, direktīva par personu atpakaļ uzņemšanu tiek īstenota. Jo šī direktīva dažādās dalību valstīs tiek transponēta atšķirīgi un, piemēram, aizturēšanas periodi un apstākļi atšķiras dažādās dalību valstīs. Un komisijas 2011. gada pētījums liecina par to, ka patiesībā mums vajadzētu e, izvērtēt e, dažādus atpakaļ uzņemšanas nolīgumos e, nostiprinātos aspektus. Jo mēs nedrīkstam pieļaut šādas milzīgas atšķirības pašas Eiropas Savienības iekšienē. Un es gribētu vaicāt komisijai, kādēļ ir tik milzīga atšķirība starp to, cik ilgs laiks cilvēkiem ir jāpavadā eh, bēgļu aizturēšanas centros dažādās dalību valstīs. Un kādēļ mums nav konkrētu tiesisku līdzekļu, lai vērstos pret klajiem uh, tiesību pārkāpumiem? un varbūt jūs rīcībā ir kāda konkrēta informācija, ko mēs varētu izmantot, lai mēs attiecīgi varētu atklāti norādīt uz šiem pārkāpumiem, lai tie cilvēki, kas nav uh, pārkāpuši likumu, nepiedzīvotu šādu necilvēcīgu izturēšanos, kā tas dažreiz, dažreiz ir. Paldies! Kukankungs! Es gribētu uzdot eh, ļoti tādu varbūt neinformētu cilvēku jautājumu. Mani ieintriģēja divu paneļu locekļu paz, eh, eh, paziņojums, ka Serbija nav droša valsts. Varbūt jūs praktiski man varētu pastāstīt, kā tas ir. Mēs zinām, ka pirms diviem uh, gadiem Balkānu valstis saņēmā bezvīzu režīmu, lai varētu uh, iebraukt Schengen zonā. Vai tas nozīmē, ka serbieši varētu prasīt politisko patvērumu? Paldies! Priekšsēdētājs tātad tika uzdot jautājumu komisijas pārstāvim, un tālāk tika uzdoti arī jautājumi paneļlocekļiem komisijas pārstāvis. Es došu vārdu manam kolēģiem. Labu pēcpusdienu visiem! No jūsu jautājuma es saprotu, ka jūs gribat uzzināt, kādēļ noteikumi un procedūras attiecībā uz personu atgriešanu nav harmonizēti un kāpēc tie nav vienādi visās dalībvalstīs. Bet jāsaka, ka Um, atgriešanas direktīva tieši to paredz, kas attiecās uz aizturēšanas periodu. Mums ir ļoti skaidri izstrādāt nosacījumi un noteikumi, un jāsaka, ka sarunās jau bija ļoti grūti panākt, ka šie tiesiskās aizsardzības līdzekļi tiek iestrādāti, un dalību valstīm nācās atzīt to, ka personu aizturēšana ir pēdējais salmiņš, pie kā ķerties. un ka mums vēl nav pilnībā harmonizētas sistēmas un periodi, kas attiecās uz personu aizturēšanu, bet ar šo atpakaļ atgriešanas direktīvu mēs esam tomēr spēruši ļoti labu soli pareizajā virzienā. Un direktīvas transponēšanas novērtēšana dalībvalstīs patreiz arī notiek, un kā Savienības līgumu īstenošanas uzraugi mēs ļoti skrupulozi iedziļināmies īstenošanas detaļās un aspektos, un mēs esam gatavi uzdot nērtus jautājumus. Mēs to noteikti arī darīsim. Paldies! Priekšsēdētājs, atgriežamies atpakaļ pie mūsu paneļa ekspertiem jo tika uzdoti jautājumi gan no kolēģis Lopīlers kundzes puses, gan arī citiem deputātiem. Došu vārdu profesoram Kasarino vai arī Šrāmas kundze. Šrāmas kundze. Jā, es centīšos atbildēt uh, uz diviem Lohbīlērs kundzes jautājumiem. Pirmais bija par to, ko šīs apvienotās atpakaļ uzņemšanas komitejas varētu vairāk darīt un vai šī uzraudzība nav vairāk tehniska nekā orientēta uz cilvēktiesību jautājumiem. Tātad par šīm apvienotajām komitejām tas ir um, veidojums, kurā ir Eiropas Savienības pārstāvi un atpakaļ uzņēmēju valsts. Tādēļ es domāju, ka būtu nepieciešams piesaistīt starptautisko organizāciju pārstāvis, starptautisko sabiedrību, uh, lai tās varētu objektīvi izvērtēt uh, to, kā tiek īstenota atpakaļ uzņemšana. Tātad būtu nepieciešams šis objektīvais trešās puses vērtējums vai viedoklis. Un tas sasaistās ar jūsu otro jautājumu, Lokbīlers Kons, tas ir, vai mūsu rīcībā ir piemēri uh, ar mm, cilvēktiesību pārkāpumu problēmām. Es esmu strādājusi Ukrainā un kopā ar ANO bēgļu komisijas pārstāvjiem mēs izstrādājām novērošanas mehānismu, kas sastāv no uzraudzības elementiem, piekļuves, tad mēs izvērtējām eh, viņu piekļuvu pakalpojumiem un tam līdzīgi. Mēs, piemēram, redzējām, ka cilvēki apgalvoja, ka viņi ir centušies pieprasīt patvērumu Eiropas Savienības dalību valstī, bet viņiem tas netika dots, kamēr Ukraina uzskata, ka tā kā viņiem bija šī iespēja pieprasīt to Eiropas Savienībā, kādēļ tad uh, Ukrainai vajadzētu dot pieeju šai procedūrai. Bet jāsaka, kopumā mēs vairāk skatījāmies uz pamattiesībām Piemēram, tiesības uz um, juridisko um, palīdzību, bezmaksas juridisko palīdzību, uz tulkojumu un tā tālāk. Un jāsaka, mēs Rezultātā panācām diezgan daudz, un jāsaka, tagad mēs redzam, ka mm, tiek nodrošināts vairāk šīs pamattiesības, un es ceru, ka es atbildēšu jūsu jautājumu, Lokbīlērs Kons. Profesors Kasarino. Par šīm kopējām atpakaļ uzņemšanas komitejām. Katra Katrā atpakaļ uzņemšanas nolīgumā tiek šāda komiteja paredzēta, un tur tiek ietverta virkne pārstāvju, interesēto pušu, no trešām valstīm, piemēram, attiecībā uz, nu, to, protams, valsts, uz kuru, ar kuru šis nolīgums noslēgts, protams, tāpat arī pārstāvi no Eiropas komisijas un dalībnieki notiecīgās ES dalību valsts. Nu tā, lai būtu šī divpusējā sadarbība, kas jāpatur prātā. Ne visas dalībvalstis sadarbojas divpusējā līmenī ar trešo valsti, kas noslēgusi ES atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, pamatojoties uz īstenošanas protokolu. Nu, varbūt tas būs pārāk provarcieši, bet tas nav sinekvadan apstākļus. Uh, Pastāv citreiz sadarbība es atpakaļ uzņemšanas nolīgumu ietvaros, kamēr šī sadarbība atbilst e, šīm normām. Atsevišķas dalībvalstis tomēr nav parakstīju šo īstenošanas protokolu, un tā ir liela problēma, jo tikko ir īstenošanas protokols, tā Eiropas Savienība, nu, atklāja šos sadarbības noteikumus, un viss tiek noskaidrots. Bet tā tas vienmēr nenotiek. Un lūk, tā ir problēma arī ar šo monitoringu, ar uzraudzību attiecībā uz ES atpakaļ uzņemšanas nolīgumu īstenošanu. Tas ir viens punkts. Gribu turklāt arī skaidri pateikt, ka šajā laikā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās Eiropas parlaments ir saņēmis papildus pilnvars eh, pret attiecībā uz padomi. Uh, pieņemt arī, piemēram, nu, parastās likumdošanas procedūras ietvaros tiesību aktus. Un tāpēc, manuprāt, Eiropas parlamentam ir vitāli svarīga loma spēlējama šai uzraudzības darbībā kopējās atpakaļ uzņemšanas komitejās. Un tas ir jautājums, ko es iekļāvu ziņojumā, ko sagatavoju Eiropas parlamentam 2010. gadā. Es ceru, ka tas kaut kad tiks arī ņemts vērā, jo, manuprāt, tas ir tāds nedaudz provocējošs, jā, bet tāpat laikā ir ārkārtīgi svarīgi, lai pēc Lisabonas līguma tā tas būtu. Un otrs jautājums saistīts ar kritērijiem, kas tiek izmantoti, lai identificētu tās trešās valstis, ar kurām varētu un vajadzētu slēgt atpakaļ uzņemšanas nolīgumus Eiropas parlamentam. Arī šeit vajadzētu būt teikšanai attiecībā uz šiem kritērijiem. Nu, šķiet, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem, vai ne tā? Serbija. Nē? Serbija netiek uzskatīta par drošu trešo valsti. Es atsaukšos uz ziņojumu, kas tika sagatavots UNCHR 2012. gadā tad novērtējums un ziņojumi, kas tika sagatavot šajā organizācijā, nu, tie tādi tiešām nopietni ziņojumi, taču uz kuriem lē, politisku lēmu pieņēmēji var paļauties, nu, tur par to tik runāts. Un es gribētu teikt, ka jau šobrīd vienā Eiropas Savienības direktīvā, te runāja par 2005. gada direktīvu par procedūru, ar kuru tiek, man netiek piešķirts bēgļu status, 27. pantā skaidri un gaiši tiek definēta koncepcija par to, kas ir droša trešā valsts. Ja jūs vēlaties, es varu jums vienkārši šo dokumentu nosūtīt, vienkārši, lai jums rodas skaidrs priekšstats par kritērijiem, eh, nu, pamatoties, uz kuriem šo, es to teicu. Paldies. David? Jā. Yeah. So... Nu, tad varbūt jums, Davids Kunze, vārds. Uz šīm apturēšanas klauzulām runājot, es domāju, ka ļoti svarīgi, mm, tos iekļaušu arī rekomendācijās, lai ir ne tikai šīs drošības klauzulas nolīgumā, kur teikts, ka lūk, cilvēktiesības jāievērā, bet tiek uzskaitītas arī visas konvencijas un dokumenti, ko attiecīgās valstis parakstījušas, kam pievienojušās attiecībās cilvēktiesībām. Tas jau ir kaut kas viens, tas jau ir uzlabojums. Jābūt arī izvērtējumam par patvērumu sistēmu valstī, uz kuru personas tiek nosūtīts Ukrainas un Serbijas gadījumā tas tā nav, un arī Pakistans gadījumā nē. Ne nedz arī Turcijas gadījumā. Un, lūk, darbības pārtraukšanas klauzulai jābūt tajos gadījumos, kad tiek saņemt ziņojumi par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai, piemēram, patvaļīgu aizturēšanu, ja cilvēki viņus nosūtot atpakaļ tiek sistemātiski aizturēti un ne, netiek nekas tur noteikties, likt apstākļi, nav nekādi ierobežojumi aizturēšanas laikam un tā tālāk. Tas ir nopietnas cilvēktiesību pārkāpums un arī uh, Eiropas cilvēktiesību konvencijas pārkāpums līdz ar to. Uh, un ja pret viņiem slikti izturas, ja šai valstī apstākļi ir tik briesmīgi, ka viņi kļūst par upuru izmantošanai un tā tālāk. Un nu, te kaut vai atcerēsimies emesus pret Beļģiju un Grieķiju, um, toreiz uh, tika lemts par to, ko uzskrīt par ļaunprātīgu un neadekvātu izturēšanos pret atpakaļ uzņemtu personu. Uh, Nu, piemēram, cilvēks paliek bez, pajum, bez pajumtes un kļūst tātad par bezpajumnieku, tad, eh, nu, arī tajā uzskatām par šādiem apstākļiem un neadekvātu izturēšanos. Tādā gadījumā līgums būtu, nolīguma darbība būtu jāpārtrauc. Nu, Ukraina, piemēram, nerespektē trešo valstu valstviedrīgo tiesības, un šādā gadījumā atpakaļ uzņemšanas nolīgums nedrīkstētu būt spēkā šādos gadījumos. Un vēl gribēju atgriezties pie šīs koncepcijas par drošu trešo valsti. Te mēs, protams, runājam par juridisku terminu, bet nē, Serbija nav šāda droša valsts patvērumu meklētājiem. Tā varbūt ir droša valsts pašiem valstspiedrīgiem, bet arī tad nevienmēr serbieši pieprasa patvērumu, jo viņiem ir vajadzīga aizsardzība savā valstī, pret viņiem tiek vērsta krimināla vajāšana, tā ir gadījies, un gribu atgādināt ka pirmajās patvērumu eh, procedūras direktīvās tika iekļauta doma par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu nākt klajā ar sarakstu, kurā būtu iekļautas drošas izcelsmes valstis, bet, eh, diemžēl, dalībvalsts nekad nespēja vienoties par šādu sarakstu, kas tad ir droša valsts un kas nav. Līdz ar to pat dalībvalsts nav viensprāts par to, kas ir un kas nav droša eh, valsts, trešā valsts un Serbija, nu, manuprāt, nav. Tas, protams, atkarīgs no katra individuāta, kam viņi ir droši, kam nē. Un par šo atpakaļ uzņemšanu Serbijā nesen publicējām ziņojumu, tas pieejams arī tiešsaistē, tas saucas uh, patvērumu informācijas datubāze, un tur mēs redzam stāstus no patvērumu meklētājiem. Un, piemēram, lūk, viena afgāņu sieviete, kas šobrīd ir Ungārijā, viņa saņēma aizsardzību Ungārijā, uh, Viņu nosūtīja pātrinās procedūras ietvaros atpakaļ uz Serbiju un pie uz robežas ziemas vidū viņu vienkārši pārstūma pāri robežai, iedzina sniegā. Viņa ir, nu, pavisam jauna, viņa bija pavisam jauna vēl. Viņai izdevās atgriezties Ungārijā un beidzot iesniegt savu patvērumu pieprasījumu un saņemt bēgļu statusu. Uh, Nu, tāpēc šāda lietas tiešām notiek, un Serbija līdz ar to nevajadzētu būt pieeja šāda veida patvērumu procedūrām. Paldies, nu, ja neviens vairs nevēlas izteikties un neredz, ka kāds te celtu roku. Nu, tā tad tā kā neredzu nevienu, tad tādā gadījumā esam darbu pabeiguši nonākam pie šīs darba sesijas noslēguma piezīmēm. Paldies visiem par izteikumiem. Mums bija trīs paneļa runātāji. Un uh, gribu vaicāt savai līdzpriekšsādātāji, varbūt jūs gribat teikt noslēguma vārdus. Tad man tiešām būtu prieks, ja jūs to darītu. Jā, es gribētu to visu noslēgt ar lielisku citātu. Un cik lieliski, ka mēs organizējam šo uzklausīšanu kopīgiem spēkiem. Es domāju, ka cilvēktiesība apakškomitejai uh, tas ir jāatzīmē. Uh, es pārliecināšos, nu, ka lūk arī eh, turpinam sekot līdz starptautiskās migrācijas organizācijas pilotu projektiem, un mēs gribētu dro atzinumu arī attiecībā Stokholmas programmas vidusposmu pārskat, vai ne? To sagatavoja mūsu kolēģis Žanžāks Biseps. Un kas tad tur teikts par, šo kopēja, par šīm kopējām atpakaļ uzņemšanas komitejām? Tur teikts, lūk, kas mēs aicinām komisiju ļaut ne tikai parlamentam, bet arī NVO, starptautiskām organizācijām, Eiropas parlamentu pārstāvjiem piedalīties kopējās atpakaļ uzņemšanas komiteju darbībās un mudina komisiju piešķirt parlamentam piekļuvi dokumentiem, kas tiek šajās komitejās sagatavot. Lūk, tātad mēs jau esam izteikuši šādu prasību, uh, Un ceram, ka mūsu komitejas to arī pieņems, nobalsos par to. Lielākā daļa politisko partiju, atklāt sakot, jau ir viensprāts par šādu rekomendāciju. Tas pilnīgi noteikti būtu palīdzīgi. Un tā mēs varētu uzlabot šo kopējo atpakaļ uzņemšanas komiteju darbību. Jo, nu, lūk, tieši tas, ko jūs teicāt, šis gadījums, ko jūs minējāt pašās beigās, ir tieši tāds, uh, Un šāda gadījum, šādos gadījumos, kad, lūk, cilvēki tiek nosūtīti atpakaļ, parasti tiek sasaistīti pēc tam ar skandāliem. Un tāpēc ir svarīgi, ka visas politiskās partijas um, vienojas un tikai pēc kaut kādiem skandāliem kaut ko panākt, būtu labi to izdarīt jau pirms tam. Nu, lieliski, ja ir kāds šāds atpakaļ uh, nosūtīts cilvēks, kas pēc tam var atgriezties un atrast sev aizstāvētājs, bet tas tā vienmēr tomēr nav. Manuprāt, mūsu bēgļu un patvērumu politika nav tik lielā mērā balstīta uz cilvēktiesībām, kā gribētos, bet paldies jums līdzpriekšādātāji arī par darbību. Jā, turpina Lopes Agilera. Liels paldies visiem. Nu, tad ar to darbs veikts. Paldies. So, those colleague for, um, from DRA, I have to... Es gribētu vēl atgādināt, ka. Rīt mēs tiekamies uh, citā telpā, sāksim ar uzklausīšanu par Irānu. Uh, un tad eh, tiekamies eh, ASP 3G3 zālē. Paldies! Verdrag zu geben. Das ist äh, Mr. Scholz for the Serbia Justice Official. And at the front too, please. Thank you. Mm -hmm.